Proszę Państwa. Dāmas un kungi, aicinu jūs ieņemt vietas. Nu ko, dāmas un kungi, tad turpināsim darbu. Vēlreiz aicinu visus apsēsties. Un uh, Šī ir mūsu kopējā Agri Endī un ITRE komiteja sanāksme. Un šo trīs komiteju vārdā, ko nu pat uh, pieminēju, vēlas jūs uh, šeit sirsnīgi sveikt. Un pirmā kārtām man tas gods uh, mūsu tātad vārdā šeit sveikt. Uh, Jā, Petra Kompala Nātrija kundze, kas eh, pārstāv savarības veselības un pārtiks eh, nekaitīguma komiteju. Tāpat arī Pāvāls Pots eh, mūsu vidū ieradies, kas pārstāv lauksainicības un lauku attīstības padomu. Un, nu, kā jūs ziniet, Eiropas Savienībā figurē Eiropas Savienības eh, mežsaimniecības stratēģija, kas ir kā tāds politiskais ietvars eh, attiecīgiem jautājumiem, un tā mērķis ir eh, sekmēt holistisku un ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu, kas pilnībā izmantotu mežu potenciālu, un tāpat arī visu vērtību ķēdi, kas saistās ar mežsaimniecībām. Un nu, šī iestāde Eiropas parlaments 15. Eh, gada aprīlī pieņēma rezolūciju par šo mežsaimniecības stratēģiju. Un nu, rezolūcijā tika uzsvērts tas, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt eh, ilgspējīgu mežsaimniecību pārvaldību, ņemot vērā to multifunkcionālo, ekonomisko, sociālo un vides lomu, ko spēlē meži, kā arī eh, rūpnieciskā nozīme, kas piemīt šai nozarei tika izcelta ir nepieciešama labāka koordinācija šīm dažādām nozaru politikām, kas tiešā netiešā veidā skar mežsaimniecības. 15. gada septembrī Eiropas komisija publicēja daudzgadu īstenošanas plānu šai stratēģijai, kas ir kā tātad instruments stratēģijas īstenošanai. Un tajā tiek uzskatīti specifiski pasākumi, kas jāveic laika posmā no 15. līdz 20. gadam ar mērķi vidusposmu pārskatu veikt 18. gadā. Domāju, ka pienāca laiks um, izvērtēt progresu šīs stratēģijas īstenošanā, sevišķi ņemot vērā jaunos izaicinājumus, piemēram, tos, ko mēs redzam 2030 klimata un enerģētikas uh, mērķu kontekstā, tā kā arī aprīdas ekonomikas kontekstā, kontekstā bioekonomikas kontekstā, ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un inovācijas, un arī pārdomas par uh, KLP nākotni. Kas, protams, ir tāds horizontāla rakstura jautājums. Jaņem vērā arī zemes uh, lietojuma jautājums. Nu, un, visbeidzot, jānodrošina ir jauna darba vieta pieplūdums. Es um, sevišķi laukos, jo šeit, protams, pārsvarā runa par lauku reģioniem. Nu, Mežs gal galā kalpā ne tikai kā izdeja materiāls, un ekoloģisks materiāls, bet uh, arī tam piemīt augsts darba vietu radīšanas potenciāls, tā kā mēs šeit tāds daudz šķautņains uh, fenomens. Tieši šādā kontekstā esam organizējuši arī šīs dienas uzklausīšanu, cerot, ka mm, dažādās prezentācijas atspoguļos dažādos mežsāmniecību aspektus. Un nu, kopā tad ar sekretāru esam organizējuši šo uzklausīšanu vairākās sesijās. Pirmo sesiju vadīšu es pats, otro vadīs ietra komitejas um, priekšstādis un trešo ēnī komitejas um, priekšstādis kolēģis. Mm, katrā sekcijā būs tātad, uh, celienā divas īsas prezentācijas, un sirsnīgi aicinu jūs visus, arī mūsu viesrunātājus, nepārsniegt jums atvēlēto laiku, proti astoņas minūtes katram. Un pēc tam komiteja locekļiem būs um, laiks jautājumiem, katram tātad vienu minūtu jautājumu uzdošanai kādam no ekspertiem, kas attiecīgā celēnā būs uzstājušies. Laika mūsu rīcībā nav ļoti daudz, bet nu, ceram, ka visiem būs laika izteikties un ekspertiem attiecīgi arī reaģēt. Bet pirms dosim vārdu ekspertiem, paustot vārdu Eiropas komisijas pārstāvē, Josefīnai Loricē Hofmanai, kas ir lauku attīstības direktora Dīčī Agrīna. Lūdzu, sniegt jūs īsu pārskatu par aktuālo situāciju ar Eiropas Savienības uh, mēžu stratēģiju. Jūs varat mums iepazīstināt ar tiešām aktualitātēm un perspektīvām. Un pēc tam tad sāksim pirmo sesiju, kā es pieminēju. Katrs uh, sesijas dalībnieks uh, gar priekšā nestādīšu tādējādi iekonomēsim laiku, bet katrā ziņā sirsnīgs veids jūs visi šeit un uh, Tagad uzklausīsim, kā es sacīju, komisiju. Jums eh, nevaināk kā desmit minūtes jūsu rīcībā es atvainojos, ka tā, ka vairāk laika mūsu rīcībā tiešām nav. Bet, nu, nāksies eh, kaut kā disciplīna tomēr visiem ievērot, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labu pēcpusdienu, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, vēlos uh, sveikt, sveikt jūs mūsu komisāru Hoganu vārdā. Diemžēl viņš eh, nevarēja ierasties šodien šo svarīgo sanāksmi, bet eh, katrā ziņā viņa vārdā vēlos eh, pateikties jums, parlamenta deputātiem, par to, ka pastāvīgi izrādēt interesi par Eiropas Savienības mēžu stratēģiju un daudzgad īstenošanas plānu. Un to apliecina tas apstākļus, ka lūk, trīs svarīgas komitejas ir ieradušās, lai šodien šo jautājumu apspriest kopēji. Pirms gada Hogan kungs ieradās pirmo kopējo trīs komiteju sanāksmi šeit Eiropas parlamentā. Viņš ieradās pirmo viedokļu apmaiņu un koncentrēšos līdz ar to uz to, kas noticis kopš tā laika. Un ko varam tuvāk laikā arī sagaidīt kāds pasākums. Pērnu mežsaimniecības eh, politikas figurēja au, augstu Eiropas saimnes politiku mm, prioritāšu sarakstā. Daļai arī tādēļ, ka aizvien pieaug pie, pieprasījums pēc veciem pakalpojumiem, ar, eh, kas saistās ar mežsaimniecībām. Un tāpēc vairākās politikas jomās ir izstrādātas iniciatīvas, kas skar eh, mežsaimniecības un mežus, enerģētikas un klimata, vīdes un inovāciju politikas būs jā, īpaši jāpiemin. Bet tā, eh, tomēr sākšu ar par tādu nesenu notikumu. Traģiskie ugunsgrēki, kas šogad plosījās ar īpaši mm, tādu lielu bezprecedenta mm, spēku, Un pateicoties pēdiņās tiem, Eiropas Savienības meža saimniecības politika arī nonākusi laiksrakstu virsrakstos. Esam cietuši smagus zaudējumus, bet kas vēl svarīgāk un vēl traģiskāk ir tas, ka esam arī zaudējuši dzīvības. Virkni cilvēki ir gājuši bojā šajos ugunskrēkos un, un ļaut man izteikt līdzjūtību šo traģēdiju upuru tuviniekiem. Eiropas Savienības sniedz atbalstu dalību valstīm risinot dažādas izaicinājumus, ko, ko izraisa paaugstināts uh, uh, ugunsgrēku risks un citas katastrofas. Mēs sniedzam atbalstu uh, tātad uh, ugunsgrēku novēršanai apkarošanai un uh, meža atjaunošanas politikā. Dažādiem instrumentiem jūs sevišķi būtu jāuzsver KLP kontekstā, bet arī bet arī cilvēks aizsardzības mehānismu ietvaros, reģionālās politikas ietvaros, Eiropas Savienības informācijas sistēmas sniedz atbalstu, kā arī vīdas un klimata politikas, visās šajās politikas jomās ir atbalsta pasākumi. Ja mēs runājam par uh, lauka attīstības politiku kā daļu no KLP, kopēja plānotie izdevumi, kas ir pieejami mežu ugunsgrēku un ekstremālu parādību apkarošanai, laika posmā no 15 līdz 20 gadiem, šī summa sastāda 2,4 miljardus eiro, un 70% no šīs summas uh, ir asagnēti prevencijas pasākumiem, un 30% atjaunošanas pasākumiem. Tā kā prevencija spēlē kārtīgi svarīgu lomu cīņā pret uh, meža ugunsgrēku riskiem un citām dabas katastrofām. Pēc šiem ugunsgrēkiem šogad komisija ir uzsākusi pārdomu procesu par to, vai ne, nebūtu nepieciešama arī papildus Eiropas Savienības pasākumu, jo sevišķi kā stiprināt prevencijas pasākumus, domājot par klimata pārmaiņu mestiem izaicinājumiem. Šie papildus pasākumi varētu būt, piemēram, konferences Portugālē, kas paredzēta nākamā gada februārī, un nesenas komisijas priekšlikums, ar ko tiek ierosināts izveidot uh, civilās aizsardzības uh, uh, spēju rezervi. Bet ne nu par mēnešu stratēģiju pašu. Dzirdējām, ka tā tika pieņemta 13. gadā. Un tā balstās uz ilgspējīgas meža attīstības un, un multifunkcionalitātes principiem. Tāpat tā balstās uh, uz uh, subsidiāts principu, kas tiek pilnībā ievērots šajā politikā. Pēc tam tika pieņems daudz kādu rīcības plāns attiecībā uz šīs strateģijas uh, īstenošanu. Un, un ļaujiet man īsi pieminēt septiņas jomas un paskaidrot jums uh, kāda ir aktuālā situācija šajās septiņās jomās. Pirmkārt, atbalsts ilgspējīgai mēžu politikai, atbalsts, kas nāk no KLP un, un lauka attīstības politikas. Šīs politikas ietvaros mēs sniedzam atbalstu lauku kopienām, to centienos eh, panākt izmaiņas šajā sektorā, mežsainicībās ar lauku attīstības pasākumiem. Kopējais budžets šeit uh, dalība, kas ir pieejams dalību valstīm tieši mežsaimniecībām, lauku attīstības programmu ietvaros, eh, sastāda nedaudz vairāk kā 7 miljārdus eiro no kopējiem politiskajiem izdevumiem laika posmam no 13 līdz 20 gadiem. Šo līdzekļu apgūšana 500 tūkstošu eh, jaunā meža hektāru sarūpēs. 70 tūkstoši jaunu agrīvu mežsaimniecību jomu, 4 tūkstoši eh, Natura 2000 uh, eh, eh, hektāru ar vidēji atbilstošu pārvaldību, plus tam vēl 1,4 miljoni hektāru citas mežu zemes, brīvprātīgās uh, klimata un vides uh, saistības ar to sarūpēs. Tagad par tādu aspektu kā konkurētspēja un meža pēctamniecības nozaru ilgspējīgu attīstību. Apaļkoku ražošana ir uh, atgriezusies uh, gandrīz tādā pašā līmenī kā pirms krīzes. Tā mūsu prāt ļoti pozitīva attīstība šajā nozarē. Ilgspējīgas uh, kritērija meža biomasas izmantošanai, ko izmanto bioenerģētika, Turpinās uzlabot investīciju klimatu šajā nozarē, sniedzot eh, pietiekami noturīgu prognozējumību attiecībā uz to, kā jāražo biomasa gala lietotājiem, tāpat arī sabiedrībai. Trešais aspekts, ko vēlos izcelt, eh, tas saistās arī ar klimatu pārmaiņām un, un uh, ugunsgrēku novēršanu. Labi pārvaldīti meži sniedz būtiski ieguldījumi klimata politikā palīdzot sasniegt mums tiesībos pasākums un aizstājot fosilos produktus ar ilgspējīgākiem inovatīviem produktiem. Pēc Parīzes vienošanās LULUCF regula, par ko notiek sarunas pat labāk ar padomi, pirmo reizi mežiem piešķir konkrētu un kritisku lomu mūsu ambiciozajā klimata pārmaiņu politikā. No otras puses, meži tāpat eh, arī ir viegli ievainojami klimata pārmaiņu procesā. Un mūsu eh, meža stratēģija rosina dalību valstis prioritizēt investīcijas, kas koncentrējas klimata pārmaiņu apkarošanu. Mežu un to ekosistēmu, ekosistēmu pakalpojumu aizsargāšanu, kā pirmā prioritāte ir nepieciešama eh, Natūra direktīva īstenošana. Natūra 2000 Uh, tīkla būtisks elements ir tieši meži. Nu, šeit rīcības plāns gan iedzīvotājiem, gan ekonomikai, gan, gan citiem spēlētājiem ir komisijas tāds izaicinājums. Tas stiprinās saikni starp dabu, ekonomiku un sabiedrību. Izstrādājot attiecīgus pasākums, kas ir mēģināti tieši uz meža saimniecībām. Inovatīvas meža saimniecību prakses un produkti tiek eh, reklamēts ar programmām un projektiem Eiropas eh, inovāciju partnerībā, runājot par eh, bioekonomikas stratēģiju un izējiem materiāliem, uz nosarēm, kas balstās uz bioiniciatīvām, kopuzņēmumiem. Komisija ir nu pat pārskatījusi bioekonomikas stratēģiju un rīcības plānu. Un tā secina, ka Šī stratēģija ir sekmīgi mobilizējusi privāto un valsts finansējumu, bet, protams, šeit vēl piestrādāt, lai stiprinātu bioproduktu un procesu aktīvāku izmantošanu. Komisijas bija ekonomikas centrs, kas nesen tika atvērts, un šis stratēģijas pārskats, un cerams, ka šos deficītus novērsīs. Runājot par mesniecības politikas attīstību, dažādi eksperti piedalās šajās diskusijās par politikas attīstību. Pastāvīgā mežu politika ir ārkārtīgi svarīgs fórums, kur um, konsekventi notiek informācijas apmaiņas starp komisiju un dalību valstīm par visiem ar mežsaimniecībām saistījumiem jautājumiem. Šī komiteja arī seko līdzi notikumiem attīstībai bioekonomikas, klima, klimata enerģētikas un bio diversifikācijas jautājumus, tiek stiprināta sadarbība ar, arī ar citiem sektorāliem um, veidojumiem. Šī grupa, tās darbā, piedalās arī citi partneri, tiek uzturēts pilsoniskais dialogs, tāpat ir piedalās eksperta grupa par mērķsainsības uh, industrijām nozarēm tātad. Un arī notiks eh, pastaigās mēžu komitejas un pilsoniskā dialoga grupa kopējā sanāksme, kur spriedīsim arī pašu šo pašu stratēģiju. Visbeidzot pēdējais eh, svarīgais stratēģijas elements, kas būtu jāpiemin, ir lūkāts. Eh, skatījums uz mežsāncībām no globālas perspektīvas. Šeit Eiropas Savienība ir alaši bijusi starptautisku iniciatīvu avangardā par, par nelegālas izciršanas apkarošanu Tā, tā skaitā mūsu mežsainiecības likums, eh, tā īstenošana, apmācība, tirsniecības pasākumi, tas viss eh, ļauj mums plūkt bagātīgus augļus. Turklāt aktīvi esam iesaistīti arī ilgspējīgas mēža attīstības ehm, promocijā, paneiropiskā līmenī ar Forest Europe iniciatīvu, tāpat arī eh, sarāpētu nāciju meža fórums būtu šeit jāpiemina. Noslēgumā komisijas dienesti strādā roku rokā lai īstenotu mežu stratēģiju. Esam pilnībā uzticīgi šīs stratēģijas mērķiem un principiem, kas ļauj mums um, risināt izaicinājumus, ar ko saskars mežsaimnieki gan savienībā, gan starptautiskā līmenī. Nu, pat esam uzsākuši stratēģijas īstenošanas izvērtēšanas procesu un plānojam, ka šī izvērtējuma rezultāti būs pieejami nākamgad, proti 2018. 18. gadā. Tie mums palīdzēs uzstāstīt pasākumus, eh, kas būtu jāveic eh, otrajā izgadošu, daudzgadu īsti, tātad plānu izdošanas gaitā. Ja es eh, arī secinātu, kādu papildus pasākumu būtu nepieciešama. Paldies! Dziękuję, pani dyrektor Hoffman. Lielas paldies Mēs esam noslēguši pirmo paneļu diskusiju par Eiropas uh, meža saimniecību un uh, tās lomu lauku attīstības politikā. Pirmais runās uh, Palahī kungs, direktors Eiropas meža saimniecības institūtā. Viņš ir eksperts šajos jautājumos. Un šī institūcija ir ļoti aktīva starptautiska institūcija, un pēc tam runās uh, Heki Granholm kungs. kurš ir līdzpriekšsādātājs Eiropas Savienības darba grupā par mežsaimniecības stratēģiju un arī attiecīgā ANO fóruma prezidija loceklis. Jums abiem ir astoņas minūtes laika. Vispirms došu vārdu Palahī kungam. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Savā īsajā uzrunā es gribēju padalīties viedoklī par to, cik svarīgs ir Eiropas uh, meža sektors kā ilgspējīgas izaugsmes avots. Sākšu ar to, cik svarīgi ir attīstīt un um, transformēt mūsu mežsaimniecību kā alternatīvu fosīlajai paradigmai. Tā ir jauna paradigma, kas vērstos to, lai nodrošinātu jaunu ekonomisko izaugsmu zemes esošo resursu ietveros. Tas ir atjaunojams eh, un ekoloģisks resurs, un bioekonomikai vajadzētu kļūt par dzinēju spēku ilgspējīgai attīstībai, kaut arī bioloģiskie avoti ir eh, svarīgi mūsu ekonomikai, un ekonomika ilgtermiņā varētu tikt pilnībā dekarbonizēta, Tomēr pieaug nepieciešamība pēc uh, materiāliem celtniecībai, iesaiņojumam, transportam, un te mēs joprojām esam atkarīgi no oglekļa. Tomēr, ja vēlamies risināt uh, būtisko klimata problēmu, klimata pārmaiņu problēmu, mums ir jākļūst uh, neatkarīgiem no fosīlajiem enerģijiem, enerģijām un uh, jāizmanto bioloģiskās enerģi, enerģijas avotas. Un tomēr šeit mums ir jākoncentrējas ne tikai uz uh, fosilo resursu aizstāšanu ar bioloģiskajiem, bet uh, bioloģiskā ekonomika nozīmē mm, to, ka mēs izmantojam dabas resursu kapitālu. Tas ļauj veidot uh, sinerģisku saikni starp ekonomiku un ekoloģiju. Un te uh, meži spēj piedāvāt lielu potenciālu un tiem vajadzētu spēlēt būtisku lomu ilgspējīgas ekonomikas veidošanā. Paskaidrošu, kāpēc. Vispirms, Eiropas meži ir mūsu kontinenta eh, augsnes būtiskākā infrastruktūra. Ne tikai tāpēc, ka tie klāja vairākus desmitus procentu mūsu mm, teritorijas, bet spēja arī noglabāt visvairāk eh, oglekļa un uh, uztvērt, izdalīt skābekli un uztvērt nokrišņus. Tāpēc uh, tie ir svarīgi gan pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem, jo tas ir būtiskākais resurss, lai uzturētu dzīvību mūsu kontinentā, bioloģisko daudzveidību un ūdens resursus. Tomēr mēži spēlē vēl citu būtisku lomu. Mēži, kas tiek apsaimniekoti, ir. Um, uh, galvenais uh, bioloģiskās enerģijas avots, kas nav saistīts ar lauksaimniecības kultūrām. Tu, koksne ir iespējams pārvērst tik mīkstos materiālos, kas var aizstāt koku vilnu. Šie materiāli var aizstāt uh, fosīlos resursus un pat uzrādīt labākus rādītājus celtniecībā, tekstilrūpniecībā, ķīmisko vielu un plasmasas rūpniecībā. Un tāpēc meža saimniecības nozare ir milzīgs potenciāls, lai palīdzētu visu nozari balstīt uz aprites ekonomikas principiem. Tomēr mežsaimniecības nozare nav tikai nākotnes solījums, tas jau tagad ir būtiska ekonomikas realitāte. Reizēm tas tiek novērtēts par zemu, bet kā jūs redzat šeit, uz mežsaimniecību balstītās rūpniecības ir plašākas nekā citas, piemēram, plastmasas vai tekstila Papildus tam meža saimniecība nodrošina vairāk nekā 3 eh, miljonus darba vietu, vairāk nekā 300 tūkstošos uzņēmumu, un tas ir izšķiroši, lai nodrošinātu iekļaujošu teritoriālo attīstību. Tas uh, palīdz attīstīt uh, labklājību, izaugsmi, infrastruktūru mūsu lauku reģionos. Es vēlējos arī uzsvērt, ka mešs ir svarīgs ne tikai, at, lai atbalstītu lauku reģionus, bet arī, lai atbalstītu klimatviedas pilsētas. Un kāpēc tā? Tas ir vienīgais būtiskais celtniecības materiāls, kas ir atjaunojams un kuru ir iespējams ilgspējīgi audzēt. Un tas ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, aizstājot um, uh, betonu ar koku. Tas samazina CO2 emisijas par aptuveni 50%. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ja jūs ņemat vērā, ka ēku celtniecības sektors Eiropā rāda 35% um, CO2 emisiju, bet tas nav vienīgais, ko mēs piedāvājam. Koki un pilsētu meži arī samazina ēku dzesēšanas un apkūres vajadzības. Tādējādi tie varētu kļūt par uh, klimatviedu pilsētu mugurkaulu nākotnē. Es vēlējos parādīt arī, cik meži būtiski ir šobrīd un to potenciālu kā ilgspējīgas izaugsmes avotam. Tomēr ir jānodrošina mežu noturība pret klimata izmaiņām, palielinot noturību pret eh, nelabvēlīgām dabas parādībām, un tāpēc ir nepieciešama uz zinātni balstīta visaptveroša un ilgtermiņa stratēģija, politiskais satvers, kas piedāvā nepieciešamos stimulus, piesaista investīcijas ilgspējīgai mežu apsaimniekošanai, lai pārtrauktu šo apburto loku, Šādai pārvaldībai būtu jāvalstās uz noturības un bioekonomijas veicināšanu, un tā ir nepieciešama, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. kontekstā ar to, ko es tikko teicu, es eh, meža saimniecības stratēģija ir ārkārtīgi būtisks dokuments, kurā ir ietverti visi nepieciešamie mērķi un prioritātes. Tomēr tas vēl nav izšķirošākais. Es uzskatu, ka e, es mežsaimniecības stratēģijai ir jākļūst par strateģisko atsaucas dokumentu es uz mežsaimniecību balstītās politikas izstrādē. Vai tas tā ir? Un ja nē, ko, me, ko mēs varam darīt, lai stratēģiju pārvērstu darbos? Noslēgumā gribēju uzsvērt to, ka ir nepieciešama uz efektīva, uz zinātni un politikas saskārtni balstīta politika un šāda zinātnes un politikas saskārtne, dialogs šobrīd e, ES mežsaimniecības stratēģijā pietrūkst. Bez uh, spēcīgas zinātnes un politikas saskarnes mums neizdosies efektīvi īstenot e, ES mežsaimniecības stratēģiju. Lielas paldies! Bardzo dziękuję. Lielas paldies! par jūsu interesanto uzrunu un arī par to, ka jūs ievērojāt atvēlēto runas laiku. Tagad es vēlētos um, lūgt um, uzstāties Grānholm kungu. Thank you, Mr. Chair. Distinct... Paldies, priekšsādātāji, godājumie deputāti, kolēģi. Vispirms es vēlējos apsveikt parlamentu un eh, šīs trīs komitejas par to, ka rīkojat šo publisko uzklausīšanu. Es domāju, ka tas ir lielisks piemērs tam, cik lielu interesi parlaments eh, pēdējo gadu laikā ir pievērsis mežsaimniecības jautājumiem, par ko mēs ļoti priecājamies. Un liels paldies arī no manas puses eh, par to, ka man ir dota iespēja padalīties tiešā pieredzē ar, e, par ES e, mežsaimniecības stratēģijas īstenošanu pirmo gadu laikā. Mans e, centrālais vēstījums ir tāds, ka mēs pirmkārt uzskatām, ka šī stratēģija ir ļoti labs dokuments, tomēr galvenie izaicinājumi, kas definēti sākumā, paliek, kā nodrošināt saskaņotību un konsekvenci starp politikas sagatavošanu un īstenošanu. Un Vēl es gribēju uzsvērt, ka meži un ilgspējīga mežu apsaimniekošana ir savienojošie elementi starp uh, lauku, pilsētu un industriālajām ekosistēmām. Turklāt ir jāņem vērā arī dažāda mēroga perspektīvas - lokālā, nacionālā un globālā vides perspektīva īstenošanai ejot uz priekšu, pastāv aizvien lielāka nepieciešamība īstenošanu uzlabot. Tas ietver arī politisko sagatavošanos politikas īstenošanu, kā arī izvērtēšanu un pārskatīšanu. Kas to darīs? Meža saimniecības stratēģija domāta visiem komisijas eh, ģenerāla direktorātiem, dalībvalstīm, parlamentam, pastāvīgajai meža saimniecības komitejai un visām pārējām grupām un pusēm, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem. Un ceļš uz priekšu ir tāds, ka mēs vēlētos redzēt uh, mežus kā daļu no risinājuma. Un tāpēc uh, mežsaimniecības nozarei un Eiropas stratēģijai ir jāturpina sasniegt aizvien labāki rezultāti. Šie jautājumi ir jāpatur uh, kā prioritāri politiskajā darba kārtībā arī pēc 2019. gada un mēs vēlētos, lai mežsemniecības e, problēmas tiktu iekļautas jaunās komisijas un e, nākamā parlamenta sasaukuma darba programmās. Es domāju, ka ir bijis e, diezgan daudz veiksmes stāstu. Te es nekavēšos pie detaļām. Varbūt uh, prezentācija jums tiks izplatīta vēlāk. Un īstenošanas komitejas pārstāvis jau to stāstīja plašāk, bet es gribēju pieminēt arī, ka ir nepieciešama saskaņotība starp citām politikām un instrumentiem - lauku attīstību, bioloģisko daudzvērtību, bioekonomiku un tā tālāk. Ir ļoti labs īstenošanas satvers, ir veikta virkne ļoti liederīgu pētījumu par īstenošanu, bet atsevišķos gadījumos paliek atvērts jautājums, kāds uh, ir bijis um, šo pētījumu, kāda ir bijusi šo pētījumu ietekme uz īstenošanas stratēģiju. Pieredze īstenošanā liecina, ka vispozitīvākie piemēri ir tapuši sadarbībā. Stratēģiju kopīgi izstrādāja komisija un dalība valstis un arī darba grupa, kas izvērtē ilgspējīgas mežu apsaimniekošanas kritērijus, kā tos ir iespējams piemērot dažādos politikas satveros, tajā skaitā um, biomasas gala izmantošanā. Un tas viss ir iekļauts uh, komisijas priekšlikumā, piemēram, par atjaunojumām enerģijas, uh, enerģijām. Ko sadarbību jau izvērtē parlaments un arī uh, Parlaments spēlē būtisku lomu, piemēram, rīkojot šādas uzklausīšanas. Ir arī piemēri, kur ir iespējami uzlabojumi. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd ir tā sauktā LULUCF regula. Detaļās pie tā nekavēšos, neuztraucieties, bet es gribēju izcelt to, ka par to daudz nav runāts es mežsaimniecības stratēģijām. Ir jautājumi par informācijas bāzi. Uh, uz kuriem balstījās komisijas priekšlikums, jo netika īpaši vērtēta šī priekšlikuma sociāli ekonomiskās sēkas. Un šis priekšlikums rada jautājumus saistībā arī ar atjaunojumiem, enerģijas resursiem, izaugsmi, nodarbinātību, lauku attīstību un tā tālāk tāpat arī ietekmi uz ēst politikām un uh, meža saimniecības industriālo vērtību. Pētījums ir veikts, bet mūsuprāt nav noticis uh, darbs, kas no tā izrietētu. Ko darīt, ja mēs vēlamies uh, efektīvu politiku? Ir jānodrošina, ka ir uh, pienācīgs uh, informatīvais pamats. Ko nākotnē vajadzētu uzsvērt vairāk? Es domāju, ir diezgan pašsaprotami, ka mēs vēlamies uzlabot eh, saikni un saskaņotību starp topošajām politikām, lai nodrošinātu mežiem uh, būtisku lomu bioekonomikas stratēģijā, lauku attīstības politikā, investīciju jomā, inovāciju jomā arī nākotnē. Vēlamies stiprināt informācijas bāzi, zinām, ka daudzām valstīm tas ir jūtīgs jautājums, tomēr mēs uzskatām, ka balstoties uz to ir iespējams izmantot modulāru pieeju, un tas ļautu uzlabot pieejamo informāciju. Mēs vēlamies ieviest arī progresīvākas tehnoloģijas. Uzskatām, ka ilgspējīgā meža apsaimniekošana ir lietos, ko nākotnē ir jāorientējas, ir jābūt konsekventiem mūsu rīcībā vietējā, dalībvalstu un globālā līmenī. Piemēram, tad, ja mēs runājam par iespējamiem nākotnes pasākumiem, lai apkarotu globālo atmežošanu, uh, Kāpēc eh, gan nedomāt arī par iespējamu rīcības plānu, lai nodrošinātu ilgspējīgu mežsaimniecības nozari? Kā šo stratēģiju labāk īstenot nākotnē? Mēs ceram, ka būs vairāk resursu, vairāk sanāksmi, vairāk ad hoc darba grupu pastāvīgajām mežsaimniecības komitejām kurā tiktu iesaistītas visas puses, uzlabota sadarbība, saskaņotība. Arī dalību valstīm savi mājas darbi nākotnē ir jāpaveic labāk. ES un komisijai nav visai jādara tikai ES līmenī. Varbūt mēs varam labāk iesaistīties starptautiskajos procesos globālajā līmenī, efektīvāk tos izmantojot. Un um, visbeidzot, priekšstādātāji, mūsu priekšlikums ir tāds, ka mēs kopīgi turpinam īstenot ēst meža saimniecības stratēģiju, veicam tās izvērtēšanu un ceram, ka meža saimniecības stratēģija būs uh, viena no augstākajām prioritātēm arī jaunajiem parlamentam un komisijai. Un, kā jau es teicu, ir aktīvāk jāstrādā citos fórumos, lai nodrošinātu šīs um, stratēģijas nozīmību. Liels paldies! Pirmais runātājs, kas ir lūdzis vārdu, ir Āgņokungs. Vārds jums. Es esmu ļoti gandarīts, ka esmu pirmais runātājs. Jūs droši vien zināt, ko es teikšu. Lauksaimniecība nav ES kompetencē un klausoties šajās prezentācijās mm, publikai, kas um, sēž šeit, varētu rasties iespējas, ka tā ir tāda pati kompetence kā lauksaimniecībā un citās lietās. Tā nav. Tiem deputātiem, kuri pārstāv cilvēkus savās dalību valstīs, gribēju atgādināt, ka jūs esat līdzdalībnieki tam, ka dalību valstis šo vēru ir sagrābušas, un ja te nekas netiks darīts, tas radīs precedentus. Ja komisija varēs iejaukties te, kāpēc te jau nevarētu iejaukties izglītības sistēmā, nodokļu sistēmā, veselības aprūpes sistēmā? Uh, Un tam nav nekāda attaisnojuma. Es nedomāju, ka tas uh, uzlabos uh, pasaules klimatu. Tas vienkārši nav pienācīgi labs. Es uzskatu, ka tad, ja dalība valstis uh, pilnībā ignorē komisiju, nedara neko, vai tās varēs tikt uh, sūdzētas uh, Eiropas Savienības tiesā? Paldies! Tak, wszyscy o tym wiemy. Paldies. Mēs visi zinām, ka kad eh, nepieciešams eh, veikt koordināciju, tad jāstrādā visiem kopā, kopējās interesēs. Valca kungs, jā, es domāju, ka Eiropas Savienībai šai jautājumā vajadzētu rīkoties, ja mēs tiešām gribam vērsties pret uh, klimata uh, pārmaiņām, tad nu, nevar pieļaut tādas milzīgas kailcirtes, un tādēļ uh, Eiropas Savienībai būtu jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Tālāk mēs ar pirkstu rādām uz citām valstīm uh, ārpus Eiropas Savienības, kur tiek izcil, izcirsti tropu mēži milzīgās platībās, bet tas notiek arī Bulgārijā, Rumānijā un Polijā, mūsu pašu mājās, un tādēļ ir tiešām ļoti svarīgi runāt par to, kā var īstenot ilgspējīgu mežsaimniecību Eiropā. Ir uh, lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, un arī lauksaimnieki ir mežsaimnieki. Mums ir jāpurūpējas par to, lai būtu uh, Eh, jaukta tipa meži, kas ir ekoloģijai eh, nozīmīgāki. Paldies par jūsu darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs, lūdzu neaizmirstiet to, ka būs vēl otrā un trešā daļa šai uzklausīšanai. Tagad vārds Flanagan kungam. Paldies. Jautājums Palahī kungam. Viņš runāja par efektīvu zinātnes politiku, un labi, ka viņš pieminēja zinātni. Es tiešām ļoti atbalstu uh, ideju par biomasu un enerģijas ražošanu šādā veidā arī manā valstī. Vai es, mēs varētu kaut ko vairāk uzzināt no uh, zinātnieku uh, skatu punkta. Piemēram, ir it kā izrādījies, ka biomasas sadedzināšana elektrostacijās rada par 70% vairāk siltumnīca efekta gāzu izmešu nekā dedzinot ogles. Un varbūt eh, zinātniek, kādam zinātniekam eh, tika uzdots jautājums, vai nebūtu labāk atkal pāriet uz ogļu dedzināšanu. Viņš teica, jā, un tas tiešām eh, tā tas ir. Un es domāju, ka ja viņš izplatītu melus, tad jau viņš savā amatā vairs nestrādātu, bet viņš joprojām strādā. Un jautājums šāds, vai jūs zināt par šādiem pētījumiem? un ko jūs par to domājat. Tāpat uh, tiek norādīts. Ko jūs domājat? Kroču pan čas. Tad i pos... Mēs uh, esam nedaudz jau pārsnieguši atvēlēto laiku. Vārds Milers kundzei. Paldies. Uh, Eiropas um, mežsaimniecības stratēģija bija paredzēta kā laikā ierobežots plāns, lai nostiprinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību, lai atbalstītu inovācijas jomā. To mēs nedrīkstam aizmirst. Man, protams, klimata aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir svarīgas jomas, bet runa ir arī par to, ka mums ir jāsargā privāto, ī, privāti īpašnieku īpašums. Un uh, patiesībā varbūt ir pārāk māza ietekme jums uz visām šīm ģenerāla direkcijām un kā saskaņot to darbu, kā saskaņot uh, mežu saimnieku intereses ar uh, mežu stratēģiju, ņemot vērā LULUCF, un uh, vai jūs uzskatāt, ka uh, speciālistus varētu vēl aktīvāk iesaistīt šajā darbā, lai nodrošinātu atbilstošu mežu saimnieku interešu pārstāvību. Vārds Virkunens kundzei. Paldies! Vēlos pateikties mūsu ekspertiem. Mežsaimniecība ir dalību valstu kompetence, kā jūs to zināt, bet tā kā mēs strādājam pie tiesību aktiem par uh, klimāta aizsardzību un enerģijas politiku, tad tas viss sasaucas arī ar mežsaimniecības jautājumiem. Jūs runājāt par uh, mežsaimniecības stratēģiju, vai jūs uzskatāt, ka tur viss ir kārtībā, vai kaut kas būtu vēl jāpapildina, kaut kā tur pietrūkst. Un jūs teicāt, ka galvenais elements, ka mēs cenšamies uh, panākt lielāku koordināciju un saskaņotību šajā stratēģijā, bet vai šī stratēģija nav pārāk vāja, tā nespēja ietekmēt mūsu politiku, politikas veidošanu, kā tam vajadzētu būt jūs ierosināt arī vairāk uh, uzklausīt pastāvīgās mežsaimniecības komitejas uh, ieteikumus, uh, gatavojot uh, ietekmes novērtējumus, ņemot vērā to, kāda ietekme ir uz mežiem šiem pasākumiem. Tāpat Eksperti norādīja, ka LULUCF nav tas labākais piemērs, ka varbūt nav pietiekama laba informatīvā bāze. Varbūt jūs varētu minēt kādas pozitīvas piemērus, kur šī pastāvīgā komiteja ir uzklausīta, tās viedoklis ņemts vērā. Paldies! Lūdzu, nepārsniedziet uzstāšanās laiku, saka priekšsēdētājs vārds Andriju kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties par šo iniciatīvu un pateikties abiem viesiem, kuri uzstājās. Pat ja tā nav mūsu tiešā kompetence, tas ir mūsu kopīgais uh, īpašums, mantojums, un mums ir jārīkojas, jo ir jāceļ trauksme vides, klimata jomā un Es domāju, ka mums tiešām 2015. Uh, gada uh, apstiprinātās nostādnes uh, apstiprino, veidojot Eiropas Savienības um, meža saimniecības stratēģiju, būtu jāizvērtē, ņemot vērā ilgspējības kritēriju. Fost Europe, es gribētu zināt, kāda ir šīs dienas situācija ko eksperti par to domā. Mēs uh, darbojamies fragmentēti, varbūt vajadzētu visu vairāk saskaņot arī, kā tiek izmantots Eiropas finansējums mežsaimniecības jomām, piemēram, arī LIFE finansējums. Paldies, Dienā Nokungam vārds. Jā, uh, meži ir atjaunojams uh, resurs, bet Uh, ir arī veikti pētījumi par uh, dzīves ciklu, tādu it kā ir daudz, bet daudz kas jādara īstenošanas jomā. Daudz funkcionalitāte, koka, dažādie izmantošanas veidi padara šos pētījumus ļoti sarežģītus. Šodien, manuprāt, mums jāiet tālāk Eiropas līmenī, pat ja tā ir dalību valstu kompetence. Un pretēji tam, ko teica Ņukungs, es uzskatu, ka Eiropai ir jānodarbojas ar šo svarīgo lietu. Tas ir svarīgi, domājot par mežu nākotni. Vai nu no ar LULUCF, vai KLP, vai uh, citā uh, politikā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas. Martina Hobelta, Kopaka Džeka pārstāvi, Kopaka Džeka pārstāvi. Vēlos pateikties uh, Eiropas parlamentam par iespēju nāk klajā ar īsu paziņojumu. Es konstatēju, ka, kad mēs gribam runāt par klimata uh, pārmaiņu apkarošanu, par Parīzes vienošanās īstenošanu, kad mēs domājam par energoresursu nākotni Eiropā, mums jādomā arī par to, ko varam darīt mežsainiecības jomā. Mēs uzskatām, ka kas uh, tiek eh, citās politikas jomās runāts par mežu, izmantošanu mežu saimniecību. Eh, šeit eh, mēs nedrīkstam pieļaut pretrunas, un mums ir jāpalīdz meža saimniekiem, meža īpašniekiem, uh, lai nostiprinātu viņu pozīcijas, lai tiktu saglabāts darba vietas laukus saimniecībās. Mums e, ir jādomā e, par to, ka e, meži un mežu resursi ir e, Eiropas kopīgie resursi. Mums ir e, jādomā arī par bio ekonomikas uh, attīstību, izmantojot koksni un arī uh, enerģijas ražošanas jomā jāizmanto koksnes resursi. Priekšsēdētājs, varbūt es tagad uh, vēr, vērsīšos pie mūsu ekspertiem, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Katram divas līdz trīs minūtes, lūdzu. Paldies par interesantiem jautājumiem sāksim par mežu bioenerģiju. Nu, par to mēs varētu runāt kādas divas dienas, jo šis temats nav tik vienkāršs. Tas ietver tūkstošiem dažādu aspektu un grūti tā uzreiz pateikt, vai tas ir kaut kas pozitīvs vai negatīvs bet uh, turpmākajās desmitgadēs daudzās vietās uh, šeit būs uh, um, tiešām pamatojums izmantot šos resursus, citās jomās nē, bet uh, šī niša aizstāja fosīlo kurināmo ar atjaunogiem uh, bioloģiskiem resursiem. Tāpat tika uzdots jautājums, vai pietiekami uh, daudz uh, mēs politikas diskusijās izmantojam zinātniskus faktus. Manuprāt, tā tas nav mums būtu nepieciešams raids un pastāvīgs uh, dialogs ar uh, zinātniekiem, uh, runājot par mežu resursiem un par to, mm, kā īstenot arvien sarežģītāko mežtēmniecības politiku, jo šeit ir jāīsteno nevis reaktīva, bet proaktīva pieeja skatoties nākotnē un tādēļ mums ir nepieciešams dialogs ar zinātniekiem, lai politikas veidotāji varētu ņemt vērā jaunos faktus, jauno informāciju. Runājot par Eiropas Savienības mēža stratēģijas saturu, es, kā jau teicu, domāju, ka dokuments kā tāds ir ļoti labs. Protams, ir atsevišķi punkti, ko varbūt var uh, papildināt, bet viss svarīgākais šajā uh, dokumentā ir iekļauts, lai varētu veidot uh, koordinētu politiku Eiropā. un uh, arī likumdošanas iniciatīvas uh, nebūtu iespējams bez šādas stratēģijas. Tālāk um, par uh, lauku attīstības fondiem 7 miljārdi eiro, ja 5% no kopīgiem uh, izdevumiem, vai ar to pietiek 40% teritorijas. Uh, otrs jautājums, kāda ietekme ir šiem 7 miljārdiem eiro uh, saistībā ar ES meža saimniecības stratēģiju? Nu, man, man tas pagaidām viss. Paldies priekšsēdētāji par uzdotiem jautājumiem. Nu, no politikas jomas uh, svarīgs jautājums ir par kompetenci. Nu, es uh, runāju par to, ka mēs īstenojam virkni politiku mežsaimniecības jomā, un kā tam Eiropas Savienībā būtu turpmāk jāattīstas. Un, nu, es uzskatu, ka šī uh, stratēģija tiešām bija nepieciešama, par to ir sagatavots arī tāds īsts uh, pārskat dokuments, un es domāju, ka tā joprojām būs nepieciešama šī stratēģija Tagad centīšos atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Mm, manuprāt, tik uzdots jautājums par to, kas ir pozitīvi šajā ES mežsaimniecības stratēģijā un kā pietrūkst. Manuprāt, stratēģija nav tik daudz dokuments, ko ieliek arhīvā. Stratēģija ir jāuztver kā instruments noteiktu mērķu sasniegšanai Un, ja e, mainās mērķi, mainās apkārtējā pasaule, mums ir jāpielāgojas e, šīm pārmaiņām. Tāpēc es e, domāju šeit bioekonomikas stratēģiju, lauku attīstības ietvaru, vai bioloģiskās daudzveidības programmas, tad mums visās šajās programmās pēc iespējas ātrāk ir jāiekļauj arī mežsaimniecība. Jautājums, vai ir arī kādi pozitīvie piemēri, kad pastāvīgā mežsaimniecības komiteja ir spējusi ietekmēt situāciju. Jā, es pieminēju darba grupu, kas uh, apsprieda ilgtspējības stratēģiju un kritērijus. Un uh, tika iekļauta uh, uz risku izvērtējumu balstīta pieeja um, attiecībā uz meža biomasas izmantošanu. Tālāk um, meža ugunsgrēku informācijas sistēma arī varētu minēt kā pozitīvu piemēru. Man, manuprāt, tas tiešām ir uh, labs piemērs tam, kā mēs varam īstenot sadarbību. Tālāk ilgspējības kritērija Forest Europe. Tas arī uh, tika ņemts vērā SFM izstrādē. Protams, darbs turpinās, nekas vēl nav beidzies. Cerams, ka spēj atbildēt vismaz uz daļu no jautājumiem. Liels paldies mūsu ekspertiem! par prezentācijām, pateicos deputātiem par uzdotiem jautājumiem un ekspertiem savukārt par sniegtajām atbildēm. Un tagad mūsu uzklausīšanas otru daļu, otro daļu vadīs Kumpula Natri kundze. Paldies, eh, pieciņot, esam eh, aizkavējušies no grafika. Buzekungs nevar eh, piedalīties, bet Itri komitē arī ļoti augstu vērtēja to, ka noteikti nu, šāds iegadējis eh, pasākums kopēju uzklausīšanu par mērsensības stratēģiju. Otro gadu pēc kārtas tāds notiek. Šajā sesijā pie ekonomika pārstrādes ar ekonomika un inovāciju šeit mums ir divi runātāji, kas uzstāsies eh, pirmais. Gutenberga kungs, eh, kurš ir Vācijas konfederācijas pārstāvis un Eiropas Savienības konfederācijas pārstāvis. Viņai pašai pieder mežsaimniecības uzņēmums. Un tāpat viņš arī ir izglītots mežsaimniecībā un ekoloģiskajās zinātnēs, kā arī filozofijā un tautsamiecībā. Gutam ir kungs lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamentārieši. Pirmkārt, vēlos eh, arī uzteikt jūs par šo starpdisciplināro pieeju, organizēt uh, kopējas starp komiteju uzklausīšanas par tādu nozīmīgu tēmu, kā mēs esam sirds stratēģiju. Un kā paldies arī, ka uzaicinājāt mani, es pārstāvu privātos meža saimniekus, um, meža īpašniekus un dalīšos jums mūsu pārdomās par šiem jautājumiem. Izteikšos uh, vispārīgi, bet uh, ar uh, koncentrēties uz man praktisko pieredzi. Es pārstāvu privātos meža īpašniekus. Nošķībā no lauksaimniekiem. No mūs varbūt īpaši neatzīst. Mūs ir daudz, aptuveni 16 miljoni privātu personu Eiropas Savienībā, liels skaitlis tiešām, bet pārsvarā mēs esam ļoti nelieli īpašnieki. Vidējā samniecības platība ir aptuveni 5 līdz 6, 6 futbola laukuma lielumā. Un tas ir mūsu lielākais potenciāls, bet vienlaiks ir lielākais izaicinājums. Uh, ir eh, liela daudzveidība, un tā līdz ar to jautājums, ko tad mēs eh, darām ar mūsu mežiem. Bet eh, neskatoties uz šo daudzveidību, esam visnotaļ vienoti, domājot par kompleksiem dinamiskiem dabas procesiem, ko piedzīvojam ikdienas mūsu mežos. Un viena lieta, ko esam apguvuši pauģu gaitā, viena lieta, kas, kas uh, Ideoloģijas pamatā tas, ka ilgspējīgu mēžu apsaimniekošana ir iespējama vienīgi tad, ja mēs tā pieejam patiešām holistiski, proti, ja visus sasapēs saistītos eh, jautājumus mēs vienlīdz ņemam vērā. Vārds holistisks nozīmē, ka jāmēģina rast eh, ikdienas kompromisu un līdzsvars. Nu, ir maksimāli jāizmanto viens no trīs eh, pīlāriem, ja, vien, ja viens no pīlāriem kritīs, kritīs arī visa sistēma. Mūsu meži ir daudzveidīga ekosistēma, ražo skābekli, uztver ūdeni, attīra ūdeni, stabilizē augsni, tāpat arī kalpo par mājām florai un faunai, veido ainavas un kalpo arī kā izglītošanas centrs, un kā arī viens no visaizraujošākiem materiāliem resursiem, proti koks, koksne. 20. 21. gadsimts kļūšot par uh, koksnes uh, gadsimtu, tā sacīja, daži vizionāri tam pilnībā piekrīt, bet vienīgi un tikai tad, ja mūsu meži tiks apsaimniekot ilgspējīgi, un uh, ja mēs neizrausimies ar kādām īslaicīgām uh, laikmeta uh, kaislībām. Mēs kā mežsaimnieki investējam līdzekļus kokos, uh, kur, kur aug parasti 150 gadus vai vairāk, daži saka, tas ir muļķīgi. Bet fundamentāli mainot mežsaimniecības politiku pēc pieciem vai desmit, teiksim, gadiem, uh, nu, tas neuzlabos mūsu motivāciju glābt mežus nākotnē. Pēdējo 300 gadu gaitā mēs pamazām esam uzlabojuši savas zināšanas par ilgspējīgu mežu pārvaldību. Protams, mēs joprojām turpinām mācīties ikdienas, bet vienlaikus mums ir arī pieteikami pierādījumi par to, ka mēs spējam saropēt koksni, negrojot nevajadzīgi citas eh, meža funkcijas. Tāpat esam arī atvērti attiecībā uz trešo pušu pienesumu, kas mums varētu palīdzēt eh, izprast eh, mūsu mežus labāk. Tomēr, ko mēs nevaram pieņemt un ar ko mēs netiekam arī galā, ir pastu aktuāli tāda prasības, kas balstās uz ideoloģiju, nevis uz faktiem un empiriskām zināšanām. Kā meža īpašnieki, mēs esam atbildīgi par mūsu vidi, Un mēs nesam samplēsim arī finanšu riskus. Un tā ir vien, vien vienkārši, bet būtiska uh, starpība starp mums un citiem tā sauktiem partneriem šajā procesā. Un tieši tādēļ mēs arī lūdzam, lai mūs šajā procesā vairāk ņemtu vērā un lai mūsu īpašumtiesības tiktu ievērotas. 96. gadā uh, parlamenta loceklis, mēs deputāts Sārs Dēvids Tomas, savā ziņojumā komisija un padomē ziņu rakstīja šādi, es te citēju. Eiropas Savienības mežsaimniecības stratēģijā būtu jāņem vērā tas apstākļus, ka vairums Eiropas mežu piedara miljoniem mežu īpašnieku, kam jānodrošina multifunkcionāla pārvaldība, mežos nodrošināt ilgspējību, dabas resursu saglabāšanu. Un šo meža īpašnieku īpašuma tiesības ir jārespektē. Citādi beigas. Nu, un pat labāk šīs manas citādas rekomendācijas ir aktuālākas nekā jebkad. Pirmā Eiropas Savienības meža stratēģija sūtīja skaidru signālu citām politikas jomām, ievērot uh, meža mežsaimniecību holistisko raksturu, ņemt uh, pietiekamā mērā arī subsidētās principu. Šodien šie divi svarīgi aspekti ir uh, jāņem vērā arī patreizējā stratēģijā kur pat labam mēža un mežsaimniecība tiek traktēta kā atbalsts citām politikas jomām pārsvarā. Un šie, šāds paradigmas maiņas mēs redzam arī, teiksim, LUSF, arī dīvi vai, vai citu politikas jomu apspriešanā. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienības meža stratēģija var un tai ir jāsniedz tāds līdzsvarotāks pienesums po citu politikas jomu izstrādē, ja to uztver pietiekami nopietni. Eh, saskaņotība, koherence. Tāds, lūk, ir svarīgākais eh, mērķis. Un acīm redzamās eh, Eiropas Savienības stratēģijas saites ar apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes noliegumu, kas jau tika pieminēts, ir būtiski signāls šādai saskaņotai koherentai Eiropas Savienības politikas izstrādē, neatkarīgi no konkrētās nozars vai sektora. Nu, un domāju par bioekonomikas stratēģiju, nu, arī tā būtu teicama iespēja atbalstīt šo holistisko pieeju Eiropas Savienības meža stratēģijai. Mūsu rokās ir tas, vai mūsu patēriņa paradumi turpinās atstāt negatīvu ietekmi uz dabas resursiem ir trešajās valstīs. Vai mēs turpināsim eksportēt mūsu vidas eh, nospiedumu no Eiropas Savienības, vai mēs dosim prioritāti dabas resursiem, kas eh, aug ilgspējīgi tepat eh, mūsu pašu mājās. No nu, globālās perspektīvas raugoties, ilgspējību nevar deleģēt, pārdot zārzemēm. Meži ir eh, būtiska mm, lauku apvidu sastāvdaļa, un viņi ir kā kalpo kā lauku attīstības un stabilitātes zinājspēks. Mums materiāli pakalpojumi no mežiem pakalpo pamatu mēs tikai daudzveidībai, gan tradicionāliem, gan, gan, gan eh, jaunajām vērtību ķēdēm. Mūsu senči ir investējuši mežos, lai no tiem dabūtu atpakaļ eh, celniecības materiālus, tāpat arī pārtiku, sārus, sēnes un ogas, un tagad pēc daudzām paaudzēm mēs joprojām raugāmies šo, šie pašiem mežiem, cerībā, ka tas dos mums uh, eh, sancības materiālus, bioenerģiju, ne koka produkts, eh, tekstila eh, produkts, tā tālāk, otrās uh, paudzes uh, tehnoloģiskos materiālus ar plašu piemērojumu un tā tālāk. Mūsu meži un koksneni ir e, tiešām unikāls atjaunojums un inteliģents resurss. Tieši tādēļ mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas Savienības e, stratēģija, kas paturprātā visu šīs kompleksās politikas jomas. Mēs zinām Eiropā, kā ilgspējīgi pārvaldīt mūsu mežus. Un 21. gadsimtā, es domāju, mēs e, esam parādā nākamajām paaudzēm sarūpētām adekvātu, saskaņotu uh, mežu ap, apsaimniekošanas eh, satvaru, jo meža ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm. Paldies! Look at it, uh, three seconds left. Nu, redzēt, cik punktuāli trīs sekundes eh, palika pār runātājiem. Teicam, Konrāds Tomačevskis, mūsu nākamais runātājs, eh, viņam arī ir uh, mežsaimniecības doktora grāds, nu, jā, bet tieši gaidījām šeit arī zinātniekus, ekspertus. Viņš ir kalpojis uh, par konsultantu vidas aizsardzības ministrijā Polijā. Un, uh, bijis arī valsts meža ģenerāldirektors. Nu, vairāk kā 40 gadus darbojies mežsainicību jomā. Tā kā lūdzu, Tomaševska kungs, vārds jums. Szanowni e, europarlamentarzyści, w przeciwieństwie... Cienījumie deputāti, dāmas un kungi, atšķirībā no iepriekšējā runātāja es pārstāvu atšķirīgu situāciju. Es pārstāvu valsti, kur eh, vairums mežu pieder valstī. Polijā vairāk, mums vairāk nekā 9 miljoni eh, meža platības un vairāk 80% pieder valstī. Un tikai 19% atrodas privātā īpašumā. Lūk, tā kā, mm, nu, gandrīz 80%, kā es sacīju, ir eh, valsts īpašums. Jāsaka, ka es eh, piekrītu kolēģim, kas izteicās pirms manīm, uzsverot, ka jaunajai mēžu stratēģijai ir jākļūst par holistisku stratēģiju. Bet uh, ir svarīgi domāt par to, kādai jābūt eh, šai strateģijas nākotnē, kā mēs eh, varam panākt lielāku iespēju. Es runāju par stratēģiju, nevis par politiku. Man jāsaka, es kopumā, kā valsts mēžu direktors, esmu kopumā apmierināts ar šo stratēģiju. Es varu vien sacīt, ka tas, kas tagad ir iekļauts arī polijas uh, Eh, likumos atspoguļosies šajā stratēģijā un otrādi. Šeit vēlos jums piedāvāt lūk kādu tēzi. Tad eh, tiesiskie pasākumi un, un satvers, kas nepieciešams, lai šo stratēģiju īstenotu. Tātad eh, pastāvšie likumi vienmēr ir piemēroti šīs stratēģijas īstenošanai. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka kompetenču sadalījums Eiropas Savienībā ir tāds īpatnējs šeit. Uh, klimata eh, pārmaiņu politikas apkarošanas jomā. Nu, ja tas tā paliks, tad būs sarežģīti izstrādāt un vienoties par saskaņotu politiku mežsaimniecību jomā pēc 21. gada. Tika pieminēts eh, LULUCF. Nu, domāju, tas ir labs piemērs. Jā, Mm, tiks mainīta eh, zemes izmantošana šeit, un, tiks arī koka, koksnes izmantošana. Ja Polijā tiktu par to, teiksim, balsots, tad, eh, tad eh, noteikti mm, diezgan liels procents balsotu pret to, par ko liecina zinātniskie dati. līdzsvarota un um, ilgspējīga meža saimniecība ir labs piemērs kopēji līdzsvarotai un saskaņotai tautsainicības attīstībai. Bet, uh, ja mēs neņemam vērā vīdes aspektus, uh, nu tad ir skaidrs, ka būs visai sarežģīti uh, saglabāt ilgspējīgu mežsarniecības eh, politiku. Meži piesaista lielu daudzumu CO2. Vienlaikus eh, tie ir arī CO2 emitētāji. To arī nerīkstam aizmirst. Un vēl eh, viens aspekts, ko, protams, varētu apšaubīt, stratēģijas īstenošana. Ne? ir nepieciešama tāda ekocentriska pieeja un uzstādījums. Proti, cilvēkam pēc iespējas mazāk būtu jāiejaucas mežu augšanā, mežu attīstībā un, un, un vidas uh, attīstībā. To bieži mēs dzirdam, bet uh, urbanizācija un industrializācija, diemžēl, uh, nu, civilizācijas attīstība noved pie tā, ka mūsu uh, meži ir visnotaļ fragmentēti. Kļuvuši par tādu kā tādām kā saliņām bieži vien. Un lielie meži, kas šur tur Eiropā tomēr vēl ir saglabājušies, protams, e, tur viss nu, notiek kā, kā ierasts, bet mēs aizmirstam, ka, ka tādi pirmatnējie meži vairs nav saglabājušies, ir nu, mazāk kā tāds kā saliņas tikai. Mums ir tiešām mūsdienās meži ir tādi sadrumstaloti, izmētāti, un, domājot, domājot par mežsēmniecībām, nu, tikai ekonomiski izmantojamais mežs bieži vien tiek apgūts un izmantots. Bet jādomā arī par um, vidas aspektiem, no politiskā viedokļa raugoties, un uh, Jādomā arī par ekonomiskiem aspektiem. Nu, un, eh, neskatoties uz šādu nedaudz eh, negatīvo, varbūt eh, pieeja, mēs visnotaļ aktīvi pie, vēlamies piedalīties jaunās meža stratēģijas īstenošanā. Kopā 24 ietvaros. Mēs vēlamies panākt uh, lai būtu tātad meža stratēģija, pirmkārt, tām izmešu apkarošanas kontekstā. Lai mēs uzsvērtu, ka kamēr nemainīsies tātad priekšnosacījumi, Līdz 18 gadam mēs varam ietaupīt emisijas, tātad pateicoties meža potenciālam. Tātad meži ļauj apkarot caurvadību izmiršanu un kladotopiju. Bet nu, meža ir daļa no kopējās tātad, ekoloģijas ķēdes. Mūsdienās tiek daudz runāts par to, ka koksne ir izdevīgs celtniecības materiāls. Te būtu jāpiestrādā pie tehnoloģijām kas ļauj eh, pilnvērtīgi izmantot um, koksni mājokļu celšanai un, un, un citiem mērķiem. Tas ir daļa no šīs stratēģijas. Un tālāk meži kā, kā energo mm, avots, eh, kā enerģētikas resurss. Par to tiek runāts daudz, bet darījums tiek, tiek par maz šajā jomā. Tātad uh, valsts mežos um, līdz 18. gadam mēs vēlamies panākt to, lai ka apkur, apkurei um, eh, aizvien vairāk tiek izmantot tieši koksne. Un tiesiskās formas krietni atšķirīgas tātad mežsainicību jomā. tika pieminēti meža ugunsgrēki. Nu, arī mēs esam piedzīvojuši šādu traģēdiju, katastrofu polijas mežos. 80 tūkstoši hektāri ir izdeguši. Un tas ir, teiksim, pusotrais eh, pašavs um, eh, lietpilsētas platība. Bet, nu, tā tas eh, ir. tā nav dabas katastrofa, tā ir, eh, um, nu, cilvēka izraisīta katastrofa. Paldies! Thank you so much. Uh... Tagad jautājumiem ir atvēlēta katram viena minūte. Lūdzu, ievērojiet šo laiku. Man te jādodas projām. Hokvilkungs no NV vadīs uh, sanāksmi. Un tagad uh, kā to konceptu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par skaistajām fotogrāfijām! Tas man vienmēr liek atcerēties, ka savā zemē mēs esam uh, iznīcinājuši mežus un ka tie ir jāsaglabā, bet um, es uh, vēlējos uzdot vispārīgu jautājumu par mežu apsaimniekošanu. Vai piedāvāti um, celtniecības apjomi sakrīt ar um, uh, uh, izciešanas apjomi sakrīt ar uh, piedāvātajiem oglekļa apsarbēšanas um, rādītājiem. Un konkrēti, kas attiecās uz runātāju no Polijas, es saprotu, ka ar mežu klāto platību apjoms uh, palielinās, bet aizsargātās platības samazinās. Tā kā polijā ir vairāki miljoni aizsargātu mēžu. Kāpēc jūs uh, uzstājat uz to, ka aizsargāmais status ir jāceļ relatīvi nelielām platībām, kam ir liela bioloģiskā daudzveitība? Un um, kā jūs vērtējat to, ka Eiropas Savienības tiesa jums ir dienā par to noteikusi 100 tūkstošu eiro lielu sodu? 26 eh, sekundes par eh, ilgu. Tālāk Milleris kundze, jā, liels paldies. Vēlējos uzdot uh, jautājumu Cukutenberga kungam. Saprotu, ka privātie mežu īpašnieki aicina pievienoties uh, mežu konvencijai. Uh, Un jūs teicāt, ka meža apsaimniekošanai jābūt ilgspējīgai. Vai jūs eh, redzat, ka citas politikas jomas tiešām iejaucas īpašumtiesībās? Jūs eh, ļoti konkrēti runājāt par ideoloģiju un pārmērīgu regulējumu, bet vai jūs uzskatāt, ka tad, ja mums ir uz zinātni balstīts ietekmes izvērtējums attiecībā uz meža saimniecību, vai tiešām uh, mēs ar šādiem pārmērīgiem regulējumiem varam mežus aizsargāt, vai arī mums ir jāpastāv uz uh, īpašumtiesībām un uh, uzskata, ka nedrīkst iejaukties um, privāti īpašnieku tiesībās. Veica kungs, jautājums Toma Cierska kungam, polijas uh, galvenajam mežsargam. Uh, Un kā jūs varat uh, mežsargam paskaidrot, ka Natūra 2000 mežā pasaules uh, kultūras mantojumā izmantojot priegānstu, ka infekcija ar kaitēkļiem tiek izcirstas uh, simtgadīgas eglis un citi kucmikungs? Ko, Liels paldies! Man būtu viens jautājums eh, Tomaševska kungam. Parīzes līgums pārēdz. ka meži spēlēs būtisku lomu emisiju samazināšanā. Uh, Tomēr Eiropas Savienības klimata politikā šāda loma nav paredzēta. Kā jūs to vērtējat, Līnce kungs? Jā, fīn, danki. Jā, liels paldies, priekšsādātāji. Man viens jautājums Cugutenberga kungam. Jūs ļoti plaši skaidrojāt, kādas uh, dažādas eh, funkcijas eh, piemīt eh, mežam, atsaucāties uz īpašumu tiesībām un arī subsidiaritātes principu. Es zinu, ka mēs šodien runājam par mežsaimniecības stratēģiju, bet kā jau parasti, ir dažādas pieejas un tiek piedāvāti grozījumi Eiropas Savienības regulās, kas skar mežu saimniecību Un šobrīd, piemēram, viena no šādām regulām ir LULUCF un trešais klimata politikas pīlārs. Vai jūs īsumā varat aprakstīt? Vai galu galā jūsuprāt šie stingrie noteikumi vēl nodrošina mežu daudzfunkcionalitāti? Vai arī mēs paši iešaujam sev kājā? reducējot to līdz uh, vienai funkcijai. Neredzu vairs jautājumus, un tāpēc katram runātājam divi ar pus minūtes laika atbildēm, un pēc tam turpināsim ar Envi priekšsādātāju manā vietā. Liels paldies par šiem interesantajiem jautājumiem. Varbūt sākšu ar. pirmo jautājumu par um, multifunkcionalitāti un LULUCF, ko uzdeva Līncekungs. Atbilde ir nē. Daudz funkcionalitātes nākotne. Mēs, uh, mēs uzskatām, ka tā nav pilnībā atzīta. Jo attīstībā netiek ņemta vērā turpmākā mežu augšana, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem lauku attīstībā, un rada jautājums par to, kā mēs pārvaldīsim mežus, kas pieder 16 miljoniem īpašnieku. Tas būtībā ir viss inteliģentākais resurss, kas mums Eiropā ir. Tā ir viena lieta. Un ja mēs raugāmies uz eh, mēža funkcijām, oglekļa piesaiste ir ļoti būtisks aspekts, bet ne vienīgais. Un LULUCF galveno akcentu liek tieši uz uh, oglekļa piesaisti. Uh, bet uh, nepievēršas uzglabāšanai un aizstāšanai. Un ja mēs runājam par klimata pārmaiņu seku mīkstināšanas sistēmu, tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, un tas neatspoguļojas LULUCF priekšlikumā. Pievērsīšos um, Milleres kundzes jautājumam par juridiski saistošo Forests of Europe vienošanos. Jā, tā ir nepieciešama, tā būs nepieciešama un kāpēc? Tas varētu būt vienīgais spēcīgais juridiskais instruments, kas mums ir, jo iepriekš mēs runājām par saskaņotību, un viens no deputātiem arī iepriekš jautāja, kāpēc tas viss ir nepieciešams. Eiropas eh, politikās ir aptuveni 400 instrumentu, kas tiešā vai netiešā veidā skar mešu saimniecību. Un ja nebūs uh, juridiskas atsauces, kas būtu konkrēta, tad mēs varam formulēt uh, mērķus vai strādāt ar meža stratēģiju, ja šāds atsauces nav. Un tai ir jābūt Tam ir jābūt Eiropas līmeņa instrumentam, kas balstās uz um, locekļa statusu. Tādējādi mēs varētu to pārvaldīt, paredzēt juridiski saistošu instrumentu Eiropas līmenī, līmenī, kas aptver visu Eiropu, bet ne tikai Eiropas Savienību. Lūk, um, tāds ir mm, šis uh, elements. Kato kundze par Parīzes nolīgumu un uh, izciršanas rādītājiem no Eiropas un Vācijas redzes punkta raugoties. Man ir jāteic, ka Eiropas līmenī mēs izmantojam aptuveni 60 līdz 70% ikgadējā pieauguma, tāpēc tur uh, uh, ir vēl vieta manevriem. Un Vācijā, kas ir apmežotākā valsts Eiropā, mēs nekad neizmantojam ikgadējo pieaugumu, tāpēc mēs turamies pie ilgspējības principa. Bet uh, būtu pārāk uh, mm, tuvredzīgi koncentrēties tikai uz izciršanas rādītājiem, ja mēs domājam arī par aizstāšanas efektu. Lielas paldies, un tagad Tomaševska kungs. E, jestem niezwykle wdzięczny za. Es um, esmu ārkārtīgi pateicīgs jums par jautājumu, kas attiecas uz uh, Bielovežas gāršu varu jums teikt, ka šeit tiešām ir ārkārtīgi daudz pārpratumu, un, un tāpēc es mēģināšu īsumā par to pastāstīt. Tā nav primārā ainava. Koksnes izēvielas uh, radušās cilvēka darbības rezultātā. Arī jau pirms kāra gaisa spēku uh, uzņemtie fotoattēli, kas tika atrasti ar, arhīvos, jau tolaik rāda ļoti aktīvu meža saimniecību. Un tas uh, nozīmē, ka šie meži, tāpat kā daudzi citi meži, ir cilvēka darbības rezultāts un eh, Polija ir nodrošinājusi pienācīgu koku daudzveidību, izsvērtu attīstību, līdzsvarotas funkcijas. Meža pilda savas dabiskās funkcijas, tie ir arī izēvielu piegādātāji, un turklāt eh, no ekoloģiskā viedokļa šīs izēvielas ir ļoti vērtīgas, un tieši tāpēc tās eh, tiek izmantotas ēku celtniecībā. Kopumā sakot, tā nav primārā dabas eh, ainava. Mežs pakļaujas pašregulācijai, un šādi pašregulācijas procesi eh, ir notikuši vēl tad, kad um, Eiropā bija 1 līdz 2 miljonu hektāru meža. 16 tūkstoši hektāru varētu būt primārā dabas ainava, tomēr bielovežas gāršai ir arī citas ainavas sastāvdaļas. Uh, mēs varam saglabāt šīs ainavas, kuras atgādina primāro ainavu, izmantojot meža saimniecības metodas. Polijas valsts meži šī aizsargājumā dabas parka teritorijā neveic aktīvu darbību. Šī darbība ir vērsta tikai uz dabas aizsardzību, piemēram, domājot par Natūra 2000 teritorijām, kur ir parādījušies kaitēkļi. Te mēs nerunājam par dabisku parādību. Pirms trim mēnešiem 80 tūkstošus hektāru uh, šie kaitēkļi jau ir iznīcinājuši. Būtībā tā ir kā meža izdega, un uh, tas um, sastāda pusotru, re, pusotru Varšavas platību, to es jau pieminēju. Drīzumā tiesas sēdē mēs sniegsim arī atbilstošas skaidrojumus un pierādījumus par to, ka mēs veicam uh, šo mežu renaturalizāciju, kura stāvoklis šobrīd um, kaitēkļu infekcijas dēļ ir ārkārtīgi pasliktinājies. It kā esot skārti 20 uh, miljoni koku, bet to tā nedrīkst vērtēt. Bioloģiskā daudzveidība no tā nav cietusi. Uh, Mēs esam saglabājuši visas sūgas, visas eh, šķīrnes un darām tikai to, kas ir jau darīts eh, paudzēm ilgi. Tālāk eh, jautājums par LULUCF un Parīzes vienošanos. COP24 mēs pierādīsim, ka šie meži piedāvā uh, labu iespēju palikt pie Parīzes uh, nolīguma, nolīgumā izvirzītajiem mērķiem, un, um, kas palīdzētu samazināt CO2 koncentrāciju gai, gaisā. Man jādod tagad ir vārds uh, Poka kungam. Labi, es pāriešu tūlīt pat eh, pie trešās paneļa diskusijas, kur mēs runāsim par mežu ekosistēmu pakalpojumiem un lomu vidē. Pirmā runātāja būs uh, Hanna Aho, kura ir mežu un klimata aktīviste un pārstāv mežu un Eiropas Savienības resursu tīklu. Ir arī strādā attiecīgajā darba grupā. Tagad vispirms vārds Hannai. Paldies priekšsādātāji, godāmie parlamenta deputāti. Esmu pagodināta būt šeit, lai runātu par mežu un klimatu, kas gan varētu būt svarīgāks par to. Mans pozitīvais vēstījums ir tāds, ka mežiem patiešām ir potenciāls palīdzēt mums uh, nepārsniegt uh, atmosfēras sasilšanu par diviem grādiem Un patiesībā es meži palīdz um, atdzisēt gaisa temperatūru, bet meži var būt arī sasilšanas iemesls. Mēs zinām, ka uh, zemes izmantojuma maiņa pēdējo uh, kopš 1750. gada ir bijusi atbildība par 40% no sasilšanas globālā līmenī, bet e, ES līmenī mežu apsaimniekošana arī ir sniegusi savu ieguldījumu meža sasil, eh, atmosfēras sasilšanā. Un tas ir arī iemesls, kāpēc ir nepieciešams palielināt meža platības, kāpēc meži silda atmosfēru, tāpēc, ka ir notikušas uh, lielas izmaiņas uh, sugu īpatsvarā. Būtībā meži lielā mērā ir kļuvuši par skoju koku mežiem. Uh, un um, to īpatsvars ir mainījies. Tāpēc ir jādomā, vai es politika izmantos uh, meža potenciālu klimata pārmaiņu mīkstināšanā. Ko mēs zinām par meža ietekmi uz klimatu? Zinām, ka dabiskā bioloģiskā daudzveidība patiesībā ir vislabākā klimatam, tāpēc, ka meža spēja uzglabāt ļoti daudz uh, oglekļa un uzkrāt to simtiem gadu. Ļoti bieži uh, tas netiek izprasts. Arī suga daudzveidība un to ģenētiskā daudzveidība dabiskajos mežos ir noturīgāka un spēj labāk pielāgoties vides pārmaiņām, un tas, ņemot vērā klimata pārmaiņas, protams, ir labās ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka bioloģiskā, ar bioloģisko daudzveidību viss eh, nav pārāk rožaini. Ir mm, saglabājies tikai 2 līdz 3 procenti dabisku mēžu. Lielāka izciršana un eh, selektīva izciršana tikai veicina šo bioloģiskās daudzveidības zudumu. Un, uh, saglabājamais status ir bijis tikai 26% sugu un 15% dzīvotņu. 532 mm, eh, sugas ir pilnībā izzudušas. Lūk, kā mēs aizsargājam mežu. Un eh, kā tad mums klājas eh, saistībā ar mežu ietekmi uz klimatu? ES oglekļa piesaiste ir sākus mazināties. No 2009. gada līdz 2015. gadam mēs esam redzējuši samazinājumu par aptuveni 10%. Tiek lēsts, ka 2030. gadā izciešanas līmenis palielināsies, un tas um, aizvien samazinās oglekļa piesaisti, un pēc 2050. gada šī tendence turpināsies. Kā jau jūs redzat, kaut arī atmežošana samazināsies, un samazināsies arī apmežošana, oglekļa piesaiste mazināsies, balstoties uz um, to politiku, kā dalībvalstis ir iecerējušas piekopt. Ko nozīmē lielāka izciršana? Šajā grafikā jūs redzat, kas notiek ar ziemeļu puslodes mežu, kas tiek izcirsts. Pēc tam, kad uh, ir veikts izcirtums, vairāk nekā puse no oglekļa piesaistes jaudas ir zudusi un ir nepieciešams 150 gadu, lai to atjaunotu. Tas ir pārāk ilgs laiks, lai mēs varētu atļauties to nogaidīt. Kur tiek izmantota šī koksne. Šobrīd mēs to neizmantojam ilgtermiņa lietošanas produktiem. Tikai viena piektā daļa koksnes tiek izmantota ilgtermiņa lietošanas produktiem, visbiežāk papīram, celulozē un sadedzināšanai. Un tam būtu jābūt pašsaprotam, bet es joprojām gribētu uzsvērt. Koku sādedzināšana nav oglekļa neitrāla, un tā tiešām uh, ir slikta klimatam šai koksnē būtu daudz lielāka vērtība e, citādi, piemēram, oglekļa uzglabāšanai mežā un tam līdzīgi. Jūs redzat šeit attēls no Somijas, Francijas un Slovākijas, kas skaidri parāda, ka veseli koki tiek sadedzināti enerģijas ieguvēji un koksnes izmantošana šiem mērķiem vēl tikai palielinās. Tiek sagaidīts, ka 2030. gadā enerģijas ieguvēji tiks izmantota visa šī brīža, iegu, ie, visa šī brīža ieguves apjoma. Jūs redzat, kāda ir Somijas klimata mērķa. Mums ir enerģijas stratēģija, kas um, balstās lielā mērā uz meža bioenerģiju. Un uh, meža šobrīd uh, noglabā oglekli pie mums uh, par vairāk nekā 50% bet emisijas tādējādi tiek um, pārnestas no vienas nozares uz otru. Ieguldījumu pārdals regula nosaka, ka pārmaiņas LULUCF nenozīmētu pārmaiņas neto emisijās līdz 2030. gadam, un tas nozīmētu, ka meži uh, netiktu ieskaitīti Somijas centienos. Tas ir ārkārtīgi slikti, un tas eh, nozīmē, ka slikta politika tiešām var kaitēt um, emisiju mazināšanai. Es politika mūs uh, neved uz Parīzi. Mēs nesasniegsim temperatūras mērķus, ja nenodrošināsim ātru un lielu emisiju samazinājumu. Ir nepieciešams negatīvas emisijas. Un ko te var darīt Eiropas Savienība? Uh, ir jādomā, lai LULUCF tiešām uzskaitītu emisijas un piesaisti, kā arī tās pārmaiņām, jo tas ir svarīgi ekonomiskajiem simuliem. Mēs varam noteikt uh, pārvaldības regulā konkrēts mērķus un noteikt, ka atjaunojamo enerģiju politikā nenotiek uh, koksnes uh, sadedzināšanas uh, subsidēšana enerģijas nolūkiem. Uh, bet drīzāk mežu atjaunošanai un apmežošanai. Bet eh, gal galā es gribēju pateikt arī kaut ko pozitīvu, jo mums tiešām ir droši un efektīvi instrumenti, lai uzlabotu situāciju ES. Un mēs varam atbalstīt, eh, piemēram, dabiskos mežus, mežus ar augstu oglekļa mm, piesaistes līmeni, vecas mežas. Mēs varam nodrošināt uh, ilgtspējīgu zemsegas uh, kultivēšanu, dabiskas apsaimniekošanas metodes. Mēs varam ļaut mežiem novecot, samazināt izciršanas līmeni, reciklēt uh, koksni un um, veicināt um, ilgtspējīgus produktus. Lūk, tas viss nāktu par labu apmežošana stratēģiem. Mums vairs nav laika gaidīt, ir jāstrādā tagad. Atmosfērai nerūp neto emisijas, neraugoties uz to izcels, mums ir jādomā par labāku mežu apsaimniekošanu. Liels paldies, un mūsu nākamā un pēdējā runātā būs Jāna Beka. Jāna Vērtstēla. Thank you very much. Liels paldies, vai mani dzirdat. Es uh, esmu ļoti pateicīga par uzaicinājumu piedalīties šai pasākumā un es uh, gribu jūs iepazīstināt ar EASAK sagatavoto ziņojumu. Tā ir Eiropas uh, Uh, padomdevēju padome politikas veidošanai. Mēs apvienojam uh, ekspertus no 14 dažādām Eiropas valstīm. Un mēs gribam risināt jautājumu par Eiropas Savienības mežu daudz funkcionalitāti. Par to arī runāja iepriekšējie runātāji. Tātad pirmais uh, mani, manas pamata tēzes, un uh, nākamos uh, slaidos es uh, tās uh, izskaidrošu. Pirmkārt, dalība valstis uh, tiešām nespēja tikt galā ar globāliem izvērt izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas vai bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, uh, ir tādēļ nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa eh, koordinēšana un caurskatāma politika un stimuli. LULUCF ir jābūt caurskatāmam un nedrīkst pieļaut emisiju pārvirzi no citām nozarēm uz mežsaimniecību. saimniecību bez tā, ka tiek uh, sniegta informācija par neto oglekļa izmešiem. Viss, un trešais, visefektīvākais veids, kā novērst risku, kā piemēram velovēžas gāšas gadījumā un stiprināt mēžu notūrību, lai varētu iz, sasniegt Parīzes mērķus, uh, ir palielināt oglekļa uzkrājumus un ir jāatbalsta jaukta tipa heterogēnu mežu augšana meži Eiropas Savienībā. Mēs atzīstam, ka tie Eiropā ir ļoti daudzveid, atbildīgi. Šeit ir dažādi faktori - ekoloģiskie, klimata faktori, arī īpašuma tiesību veids ir atšķirīgs, ir uh, notikusi arī mežu izciršana un ļoti svarīgi ir domāt par ilgtspējīgu uh, meža apsaimniekošanu, bet ne visās valstīs tas ir nodrošināts līdz šim. Um, mežsaimniecība ir uh, svarīga ekonomikas daļa daudzās valstīs. Šajā jomā darbojas subsidiaritātes princips un tādēļ dalību valstīm uh, ir izveidota mežsaimniecības politika, ņemot vērā nacionālās tradīcijas un mazāk ņemot vērā globālos izaicinājumus. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir jāņem vērā nacionālās atšķirības, bet tomēr ir jāizstrādā stimuli, lai dalību valsts uzlabotu mežu apsaimniekošanu un pildītu starptautiskās saistības. Mēži ir dinamiski un tie var uh, gan veicināt, gan mazināt klimata pārmaiņas. Ja meži tiek izcirsti, tad uzkrātais ogleklis atgriežas atmosfērā mazāk nekā desmit gadu laikā, un ja mēs uh, vēlamies cīnīties pret klimatu pārmaiņām, mums ir jādomā ilgtspējīgi, mēs nedrīkstam vienkārši uh, koksni sadedzināt vai pārstrādāt uh, celuloze un papīrā. Mežu uh, apsaimniekošanas intensifikācija ir bīstama klimatam un pat varētu veicināt klimata pārmaiņu turpināšanos. Samazinās mežu bioloģiskā daudzveidība, ir jāīsteno plānošana Eiropas Savienības līmenī par to, kā saglabāt mežu bioloģiskā daudzveidību, bioloģisko daudzveidību. Meži un klimata pārmaiņu politika Eiropas Savienībā. Nav nekādas garantijas, ka uh, tiks uh, saskaņot no vienas puses koksnes izmantošanu kurināmam, no otras puses uh, oglekļa uzkrāšanas periods. Ja viss turpināsies uh, pa vecam, tad uh, ir tendence novirzīt emisijas no citām nozarēm uz mežsaimniecības nozari, nekādas neto emisijas reāli nesamazinot. Un uh, no ne ETS nozares tiek pārvirzītas emisijas uz LULUCF, bet reāls samazinājums netiek nodrošināts. Tālāk. Ir daudz norādījumu par to, ka jāprēķinos tiek uzklaut, iekļauta oglekļa uztvēršana, tad uh, šis rezultāts izmainās, bet uh, uh, ir uh, svarīgi domāt par ilgtstermiņā koksnes uh, ražošanu un par bioloģiskās daudzveidības palielināšanu. Mums ir pieejami dati par uh, noteiktām valstīm, kas norāda, ka ja ogleklis tiek uzkrāts dzīvā mežā, tad tā ir viena no lētākajām metodēm, kā samazināt oglekļa emisijas ņemot vērā vidēju oglekļa cenu 10-50 eiro tonnā, tad daudz izdevīgāk būtu uzkrāt oglekli mežos. Jautājums, kā radīt stimulus valstīm un meža īpašniekiem? Ir jādomā par uh, pozitīviem, negatīviem faktoriem. Pozitīvs faktors - oglekļa uzkrāšana, negatīvi ekst, uh, ārējie faktori ir meža izciršana un jādomā par pozitīviem stimuliem, uh, par to, ka tie, kas attīra atmosfēru, ir ieguvēji, tie, kas piesārņo, ir, uh, um, tiek sodīti ar, ar naudu. Kāda būtu ekonomiski saprātīga medžu pārvaldība un kā īstenot daudz funkcionalitāti? Jāņem vērā ne tikai izcirstās koksnes apjoms, bet jādomā arī par e, to, kā tas viss ietekmē klimata pārmaiņas. Vislabāk ir jaukta tipa heterogēni meži, lai mazinātu risku arī nākotnē. Liels paldies! Tagad dažas minūtes diskusijām. Es tagad noslēgšu runātāju sārakstu Budas kungs, Aņu kungs, Kādenbachs kundze un Jāra kungs. Līdz ar to noslēdzu sārakstu. Un vispirms runās Budas kungs. Viena minūte, jo mums tiešām sāk pietrūkt laika. Liels paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es ar lielu interesi klausījos šajās prezentācijās, bet konstatēju vienu trūkumu vai nezinu, vai esat uh, tikušies ar lauksēmniekiem, bet laucinieki, kā jūs zināt, izmanto koku uh, kā kurināmo, lai uh, apsildītu mājokļus, un uh, jūs uh, nekādu alternatīvu nepiedāvājat. Mums nav tik viegli pieejami naftas produkti, un jādomā par to, kādus risinājumus varētu piedāvāt kādus uh, atjaunīgos enerģijas resursus varētu izmantot, piemēram, saules enerģiju. Mēs zinām, kādas ir problēmas mežu pārvaldībā un apsaimniekošanā. Me, manā valstī ir daudz ārvalstu uzņēmumu, kas izcērt mežus, bet mums ir jādomā par to, kādu alternatīvo kurināmo piedāvāt iedzīvotājiem ja nedrīkst izmantot koksni. Paldies tagad vārcāņu kungam. Klausoties šai prezentācijā rodas iespējas, ka ja kokiem ļauj vienkārši augt, tad tie mūžīgi saglabās šīs oglekļa rezerves, bet koki jau arī iet bojā, pēc tam satrunē, un tad šīs CO2 atgriežas atmosfērā, ja koku no otras puses nocērt, pārstrādā papīrā, tad papīru beigās uh, sadedzina un uh, CO2 no, nonāk atmosfērā. Ja ražo mēbeles, mēbeles uh, tiek lietots daudz ilgāku laiku, bet pēc tam tās sag, sagrauž ķirmji. Un atkal mēbeles tiek sadedzināts un atkal CO2 nonāk uh, atmosfērā. Tā kā šo ciklu nekādā veidā nevar apturēt, tas nav iespējams. Un neaizmirstiet, jo vairāk CO2 ir atmosfērā, jo koki aug ātrāk. Liels paldies! Tagad vārds Kādenbachs kundzei. Godātie kolēģi, godātais kolēģi, varbūt jūs Uh, izslēdzat iespēju, ka no šiem kokiem kādreiz izveidojas dimanti, tas arī būtu jāpaturprātā. Bet nu, tagad vēlos sirsnīgi pateikties viesiem par prezentācijām. Un um, tas liecina, ka esam gatavi diskutēt par, par šiem tematiem uh, ļoti daudzveidīgā veidā. Tā tad ir meži, koki un uh, par to, kā uh, labi apsaimniekot mežu, kas ir labs mežs, un tas ir arī uh, priekšnoteikums tam, kā mežsaimniecība var dot savu ieguldījumu klimata aizsardzībā. Un mums ir jādiskutē arī par to, ko mēs darām ar iegūto koksni. Un par, eh, piemēram, eh, biomasas eh, diskuti, diskusijā svarīgi ir arī runāt par to, kuras paudzes biomasa tā ir, kuras koksnes daļas tiek izmantot šai procesā. Jūs runājat par klimatu pārmaiņām, apdraudējumu mežiem un ko mēs varam uh, darīt un jautājums, vai labi ap, saimniekots mežs aug tikpat ātri, ieņem ja tikpat liels platības, kā tāds intensīvi apsaimniekots mežs. Un gribu teikt, ka dažās Eiropas daļās Ir arī tāda problēma, ka apmežošanas rezultātā tiek zaudētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Thank you. And, uh, Mr. Jāra, please. Paldies, Jārkungs. Uh, paldies, trīs īsi komentāri. Pirmkārt, augošs mežs ietaupa CO2. Tā ir vietēja izaugsmē. Un treškārt, uh, Tātad koksnes termiskā vērtība ir eh, jā, jāpārvērtē. Jo katrs eh, apzinīgs eh, mežīpašnieks, protams, maksimāli pilnvērtīgi mēģinās izmantot augstus savus koksni, varbūt ņemot arī termisko vērtību, bet, ja tad ja šī cenu korelācija šeit, tad, tad nu, jāskatās tuvāk. Es, piemēram, kurinu labāk ar uh, koks nekā ar gāzi vai ko citu, man tas patīk labāk. Tāpēc termiskā vērtība ir go, godprātīgi jāizvērtē. Nu, možas, tad, tad mežs jau vēl ir pieejams, bet vai labāk ar koks nedzēt nekā tos uh, ļautiem sapūt, jo sapūstot jau viņi tāpatās izdala CO2, varbūt, nu, tomēr ne tik daudz kā, kā gāzes gadījumā, bet tomēr. Labi, paldies. Trīs minūtes katram no mūsu viesiem to ir atbildēm. Lūdzu. Paldies. Nu, reaģējot vēlos uzsvērt, ka es arī uzskatu, ka domājot par klimatu pārmaiņām un uh, mēžu bio, bioloģiskā daudzveidība noteikti atbalsta, palīdz uh, pārmaiņu apkarošanai. Uh, Tas uzrādās arī zinātniskajos datos. Jo lielāka bioloģiskā daudzveidība, jo noturīgāka ir meži. Un, un attiecīgi, viņi palīdz šo mērķu īstenošanā. Tā kā tā situācija, kurā visi esam ieguvēji, un domāju, ka tas nu, mums varētu būt tāds, zināms, aptveiklojums arī. Jautājums par to, kādas alternatīvas ir mūsu rīcībā laukos apkurē. Nu, tā pozitīvā vēsta tāda, ka alternatīvas ir. Ne, nu, protams, varbūt sarežģīti, varbūt uh, apgūt, bet, nu, solārā, ģeotermiskā apkurē, tāda siltums sūkņi un tā tālāk, nu, ir iespējas. Es vēlētos, lai mūsu energoāla sistēma būtu tāda, kas eh, nepiestāņo vidi ar CO2, bet drīzāk nodrošina to, ka, ka CO2 paliek produktos, paliek mežā. Tālāk izskanēja komentārs par uh, kokiem, koki satrūdot, uh, imitē CO2. Nu, šeit šajā diskusijā būtu svarīgi paturēt prātā uh, laika līkni, grafiku. Pēdējā slaidā rādīja, ka mums ir tikai 10 līdz 20 gadi, lai tiešām mēs varētu reāli samazināt klimata pārmaiņu negatīvu ietekmi. Nu, un mums trūkst politi politiskā rakstura instrumentu. Ja domājam par šo termiņu, 10 līdz 20 gadi, mums jānodrošina, lai mēs koks izmantotu tā, lai šajā laika periodā mēs ne, neizraisītu patiesu katastrofu, kuras rezultātā mēs um, pārsniegtu šo, šo neatgriešanās tā sacīt punktu un, un um, piedzīvotu reālu katastrofu. Paldies, um, vārds mūsu nākamajai viešanai. Vēlos atsaukties to, ko pats sacīja kolēģi Hanna. Uh, Ir eh, dažādas opcijas, dažādas alternatīvas eh, apkurē ar koku, kā Hāna norādīja, eh, vēja enerģija, solārās, saules enerģija. Un salīdzinot šo alternatīvu mm, ekonomiskos aspektus, mums jādomā par to, kā būs pēc 15, 20 gadiem. Šī, šo energo avotu izmantošana gan enerģijai, tātad gan apkurē ar katru gadu kļūst lētāka. Tā kā mums ir jāstāsta uz šo tēmu atvērti, jādomā par to, kāda būs šo tēmu izmantošana nākotnē. Es domāju tikai par, par, uh, par uh, naftu un, un oglēm kā alternatīvu ko, koksnē. Mežs uzlabā CO2, protams. Un, um, domājot par uh, Parīzes noliegumu īstenošanu, ka pēc 20, 20 gadiem, kas ir mūsu rīcībā, uh, Visu oglekļa molekulas gaisā sasāda, pamatā sasāda gaisu, un tur nokļūstot, nu, tur šis te klimata aspekts, kas jāpatur prātā, šo emisiju ietekmu uz klimata pārmaiņām. Ja koki piesaista CO2, tad, nu, varbūt uh, paies simts gadi, kad, kad šis uh, CO2, ko kosmos uzņēmis, nenogļas atpakaļ uh, uh, sadedzinot vai satrodot. Uh, Tātad izmant, zemes lietošanas izmaiņa. Nu, šīs zemes izmantošanas maiņas šur tur tiek iztestētas dažādiem paņēmieniem, bet tur ir problēmas. Jo šis bio saimniecības, kas nodrošina strauju augu, augu seku un Tur nepieciešams daudz barojumu vielu, daudz ūdens. Un arī dažādi, dažādi blakus ietekmi uz vidi ir neviennozīmīgi. Tā kā šeit jāuzmanās, nedrīkst pārsteigties, šāda pieeja ir jā, jāanalizē, kādu tad tiešām vidi, videi, kāds pluses šīs alternatīvas var reāli sniegt. Nu, lūk, ar to pašai tad likšu punktu. Mums ir uh, nepieciešams ambiciozas dalībās saistības, lai saulēcīgi īstenot Parīzes nolīguma mērķus. Tāds ir, principā, mūsu ziņojuma pamatvēstījums, un aicinu jūs visus iemest acis šajā ziņojumā. Lielas paldies, nu ko tad eh, laiks mums ir beidzies. Atliek man vien pateikties ekspertiem, komisijai, ka ieradāties šodien šeit, lai kopā mums priest par šo sarežģīto daudz šķautņaino. No jautājumu, kāds ir mežsaimniecības. Ir nepieciešams rast, protams, līdzsvars ar ekosistēmu pakalpojumiem un mežsaimniecību, mežu produktu lietošanu. Tas būs sarežģīti, bet nu darīsim, ko, ko spēsim, lai to panākt. Lai jums visiem labs vakars un visu labu! Priekšsētājs vien atgādina visiem, ka Intē grupas sanāksme mežsaimniecību jautājumos 5G1 telpā tātad. Tur tiks skatīt arī mežsaimniecības jautājumi. Un atgādina arī par šo Ziemassvētku uzņemšanu, Ziemassvētku kokteilus. Eh, aicinu jūs visus mums pievienoties. Un paldies vēlreiz par šo.